Eh, ir eh, Minārkungs un kādreizējo bijušo Dienaslāvijas republiku Maķedoniju, tas ir Falberkungs. Lūk, jaunie kandidāti, kuri tad eh, stāsies spēkā, jūs neiebilstat.